visi deputātu jautājumi, kas uzdoti padomēji un komisijai e, tieši savstarpēji saistīti. E, proti, e, tā ir neapmierinātība ar situāciju, kādā atrodas lielākā daļa Romu Eiropas Savienībā. Tāpat arī ar to ir saistīta neapmierinātība ar finanšu līdzekļu izmantošanu no pirmsiestāšanās fondiem un arī finansējumam resocializācijai. Svarīgs punkts ir arī nevalstisko organizāciju uzdevumi. Arī tām vajadzētu dot ieguldījumu problēmu risinājumā. Ir vēl daudzi svarīgi punkti, bet es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, eh, ka veids, eh, kādā tiek risināts problēmas, ir ļoti svarīgs. Būsim godīgi, pēc ilgiem gadiem vāju politisku deklarāciju un politiskās bezdarbības mēs eh, izjūtam aktīvu nepieciešamību veikt konkrētus soļus. Es eh, kompromis, bez kompromisiem iestājos par cilvēku eh, tiesībām. Mm, šajos te sešos eh, gados, kamēr esmu deputāte, esmu piedalījusies vairākās diskusijās par romu diskrimināciju, kā arī nepieciešamību risināt viņu problēmas. Eh, par spīti daudzajām debatēm mēs līdz šim nesam spējuši eh, pieņemt lēmumus par pamatinstrumentiem un konkrētiem risinājumiem. Esmu pārliecināta par to, ka tas ir tāpēc, ka mēs koncentrējamies uz diskrimināciju diskriminācijas jēdzienu, nedomājot par pamatiem un cēloņiem, kāpēc Romas atrodas tādā situācijā, ko steidzami nepieciešams risināt. Ja mēs gribam risināt viņu problēmas, tad pirmkārt mums ir jāiestājas par starptautisko tiesību līgumu uh, ievērošanu. Uh, Ar šo es domāju iet īpašu bērnu tiesību pamathartu. E, tātad bērnu tiesība harta e, tiek pārkāpta daudzās Romu ģimenēs. Es runāšu par Slovākijas e, republiku. Slovākijas republikā iedzīvotājiem ir pie, nodrošināta bezmaksas skolas izglītība un veselības aprūpe. To nodrošina valsts. Tomēr arī šī politika neievēro bērnu un pamatiesības. Un, ja mēs gribam objektīvi risināt Romu problēmas, mums ir jācīna cēloņi, kuri ir radījuši šo diskrimināciju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad divas min minūtes Lotras kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pamatiesību harta ziņo par to, ka Romas ir vairāk kārtējas diskriminācijas upuri, ir gan izglītības, izg eh, veselības, darba vietu pieejamība. 2009. gadā, piemēram, viena ceturdaļa no visiem Romām kļuva upuri uh, uh, uzbrukumiem vai diskriminācijai. Un uh, šeit ir ļoti daudz iesniegumu policijai par uh, šiem te jautājumiem. Uh, Romu situācija pasliktinās arī tādēļ, ka viņi tiek diskriminēti Un e, tas ir ļoti satraucoši, tāpēc, ka Eiropas Savienība ir pamata e, tiesību harta un e, tad ir vēl cilvēktiesību konvencija. Tāpēc ir absolūti nepieciešami e, ne, novērst e, tādus rasistiskus noziegumus, kā, kas notiek piemēram Itālijā un e, par ko mēs runājam arī 2008. gada samitā. Eh, tāpat ir absolūti nepieciešams izstrādāt Romu integrācijas stratēģiju Eiropas Savienībā. Lai gan par to ir runāts daudz, tā joprojām nav sagatavota. Eh, pasākumi, kuri tiek veikti Francijā saistībā ar Rumāniju un Bulgāriju, pirmkārt jau attiecas uz Romām. Un tāpēc ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienībā ar Kosovu e, nosniegtu bilaterāli divpusējus nolīgumus jo arī šeit eh, ir Uh, aspekti, uh, teiksim, nometnes, kādas ir redzējis arī Eiropadomes ziņotājs. Vēl es gribētu runāt par pagājušā gada rezolūciju par Romām. Es domāju, ka šogad mums beidzot ir jāpieņem lēmums, uh, kā izmantot līdzekļus, kā izmantot struktūra fondu līdzekļus, kuri ir pieejami, lai atrisinātu situāciju. Paldies! Uh, paldies! Tagad padomē Lopes Garīdo uh, kungs. Gracias, eh, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, gribētu pievērsties e, Flašikovas un Flotras e, kundzes uzdotajiem jautājumiem, jo tā ir tēma, kas ir saistīta ar cilvēktiesībām. Šī tēma skar mūs visus. Un tā skar nozīmīgu iedzīvotāju daļu. Romas galu galā ir lielākā etniskā minoritāte Eiropas Savienībā. bet viņu dzīves līmenis nav salīdzināms ar Eiropas Savienības iedzīvotāju vidējo dzīves līmeni. Tāpēc es gribētu vispirms runāt par struktūra fondu līdzekļu izmantošanu. Šeit es gribētu teikt, ka Spānijas prezidentūras secinājumi saistās ar desmit pamatprincipiem un e, tostarp arī operatīvo programmu e, piemērošanu, mm, piemēram, arī kā turpmāko e, regulu piemērošanu no 2014. gada. Tas nozīmē, ka struktūra fondi ir pilnībā izmantojami, lai nodrošinātu Roma integrāciju. Konkrēti tas nozīmē, ka mēs iesākām, iesakām veikt integratīvos pasākumus lauku reģionos, tāpat arī pilsētās. It īpaši jau pārstrādājot eh, eh, regulas 7. pāntu. Otrais jautājums saistās ar eh, vietējām iestādēm. Mēs vēlam, vēlamies, lai mm, struktūra fondi būtu pieejami Romām, un tam ir nepieciešama aktīva vietējo iestāžu līdzdalība, e, kā arī e, Romu organizāciju līdzdalība, jo Romas paši ir jāiesaista visās procesa fāzēs, gan plānošanā, gan administrācijā, e, gan arī seku izvērtēšanā. Tāpat es arī padomēju iesniegšu secinājumus ar priekšlikumu veikt tehnisko atbalstu dalību valstīm un veikt ko horizontālo koordināciju starp valstīm un vertikālo starp Eiropas nacionālo, reģionālo un vietējo līmeni. E, trešais punkts ir saistīts ar to, vai e, prezidentūras trijo ir izstrādājis stratēģiju. Es varu jums teikt, ka prezidentūras e, trio mm, tiek runāts arī par e, sociālo un par Romu sociālo un ekonomisko iesaistīšanu. E, tas ir arī vispārējo lietu padomes programmā vienbalsīgi pieņemts punkts. Tātad tas nozīmē, ka tā ir stratēģija nākamajiem pusotrajiem gadiem jo e, tik tālu arī ir prezidentūras trio programma, kas ietver gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumus. Īstermiņā mums ir nepieciešams konkretizēt instrumentus, par kuriem es jau runāju, un e, ir jāizstrādā arī rīcības plāns, darba plāns, lai nekavējoties ķertos pie problēmu risināšanas, piemēram, skolēnu jautājumu, e, kas apmeklē skolas, kas pa daļai apmeklē Romu skolas, tad dzīvokļu jautājums, drošs veselības jautājums. Ilgtermiņā mēs eh, vēlamies pievērst pastiprinātu instrumentu eh, horizontālajiem Romu aspektu izvērtēšanu visos Romu aspektos Eiropas Savienības kontekstā. Gan atklātā koordinācijas metode eh, pie pamatiesību pārkāpumiem, runājot arī par izglītību, nodarbinātību un mm, vietējo iestāžu, sabiedrisko iestāžu pieejamību. Un runājot par nediskrimināciju, mēs jau zinām, ka Spānijas prezidentūra e, savā pusgadā, kā arī prezidentūras trijo plāno pieņemt direktīvu, kas Eiropas Savienībā tiek diskutēta jau labu laiku. E, proti runā ir par direktīvu diskriminā, diskriminācijas apkarošanu un vienlīdzīgu attieksmi. Un tas attiecas tieši uz tām kopienām, kuras tiek īpaši diskriminētas. Šī gadījumā arī Romu kopiena. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, paldies, uh, Lopes Garīga kungam. Tagad komisāri Redinga lūdzu. Uh, paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie locekļi. Vispirms paldies Svobodas kungam un kolēģiem. Eh, par eh, mutiskajiem jautājumiem un otro Romu Eiropas samitu. Eh, pamatojoties uz to, komisija var apsolīt, ka Romu pamatiesības tiks aizsargātas un sociāla ekonomiskā integrācijas arī padomēji, padomes viedokli mēs nu pat kā dzirdējām, arī padomēji tas ir svarīgs uzdevums, lai dalību valstis uh, uh, īstenotu šo te programmu un uh, pārņemtu savas e, uzdevumā. E, pirms e, otrā samita, kas notiks 8. 9. aprīlī Kordovā, mēs tagad diskutējam. Komisija ir gandarīta par minēto iniciatīvu. Un tas būs ļoti optimāls laika Un laiks, lai Eiropas un starptautiskajā līmenī uh, konstatētu sasniegto progresu kopš 2008. gada. Pirms diviem gadiem pirmais šāda veida samits notika. Jūs, uh, protams, varat uh, šo situāciju uzskatīt vainu kā glāze, kas ir pa pusē pilna, vai glāze, kas ir pa pusē tukša. Tas atkarīgs no tā, kā jūs uz to raugties. Eh, protams, tas eh, rosina diskusijas par Eiropas Savienības politiku un instrumentu efektivitāti, dažādu faktoru iesaistīšanā konkrēti jautājumu risināšanā, ieskaitot arī dalību valsts, starptautiskās organizācijas un pilsonisko sabiedrību. Komisija ir apņēmības pilna īstenot direktīvu, kas aizliedz diskrimināciju pēc um, rases vai etniskās piedarības. Un uz Romām noteikti šo direktīvu var attiecināt pilnībā. Eiropas Savienības līmenī darbojas arī krimināla tiesības uh, kas paredz kriminālu sodu par rasismu un ksenofobijas izpausmēm. Līdz šī gada novembrim visām dalību valstīm ir jāparedz savā likumdošanā kriminālu sodi par noziegumiem, kas saistīti ar rasismu vai ksenofobijas izpausmēm, un kā jau paziņoju, es esmu gatava rūpīgi sekot šī ietvara lēmuma ieviešanai. Komisija ļoti labi saprot, ka ar to nepietiek un ka likumdošana ir jāpapildina ar informācijas izplatīšanu par tiesībām un arī pienākumiem. Tādējādi komisija ir paredzējusi ar Eiropas Savienības kampaņu, kā arī konkrētas apmācības programmas juristiem. Bez tam arī struktūra fondi un lauku attīstības fondi un pirms iestāšanās fondi tiek pasvītrot kā svarīgi instrumenti, lai nodrošinātu pārmaiņas, jo tie ļauj dalību valstīm īstenot ambiciozas programmas, kas domātas tieši Romu cilvēkiem. Šī pieeja ir jābalsta uz konkrētiem pierādījumiem, uz pragmatisku situācijas izvērtējumu, jo šī situācija nevar atrisināt ar vienkāršiem lozungiem. Te ir nepieciešams konkrēts darbs, konkrēti pasākumi. Tādēļ mēs esam gatavi aicināt dalībvalsts pilnībā izmantot šos fondus, lai atbalstītu Romu integrāciju. Šim nolūkam mēs esam paredzējuši eh, vizītes uz dalībvalstīm, kurās ir ievērojams skaits Romu tautības cilvēku. Pirmais pasākums notika jau 2009. gada oktobrī Ungārijā. Šī pasākumā tika iesaistīta arī Ungārijas valdība. Vēl ir paredzēta daudz citu pasākumu. Vēl viens konkrēts piemērs tam, ka komisija ir gatava izmantot struktūru fondus uh, eh, Romu uh, eh, sociālās izstumtības apkarošanai, ir grozījums septītajā pantā, uh, kas ir Eiropas Savienības regulas par struktūru fondu izmantošanu. Un, Van Nistelrojas kunga ziņojums, kas tika sagatavots pagājušā mēneša sākumā un tika pieņemts, paredz arī finanšu līdzekļu piesaistīšanu mājokļu nodrošināšanai, ko var izmantot arī konkrēti Romas tautības cilvēku atbalstām. Bez tam ir vesela rinda pilotu projektu kur budžets ir 5 miljoni divu, ga, divu gadu garumā, un tie ir vērsti uz bērnu izglītību, paši nodarbinātību, piešķirot mikrokredītus un sabiedrības informācijas kampaņas finansēšanu. Šie, šos projektus kopīgi veiks apvienoto nāciju attīstības programma un Pasaules banka. Un es ar nepacietību gaidu šīs izvērtēšanas rezultātus, jo tas mums dos eh, tādu ieskatu tajā, kas mums ir izdevies un kādi ir trūkumi, lai varētu uzlabot um, mūsu pasākumus un lai tie būtu mētiecīgāki. Eiropas Savienības platforma Romu iekļaušanai tika uzsākt kā kopīga komisijas un Čehijas prezidentūras iniciatīva 2009. gada aprīlī. Tās mērķis ir um, sasaistīt kopā um, svarīgas struktūras, kas darbojās šī jomā, gan dalībvalstīs, gan starptautiskajā līmenī, izveidojot kopīgas un saskaņotas rīcību politikas. Šī platforma ir novedusi pie uh, kopīgu pamatprincipu izveidošanas Romu tautības cilvēku e, integrācijai. Par to tik runāts arī Eiropas Savienības ministru padomē pagājušā gada jūnijā. Un padomu pieņēma secinājums, kurā tik norādīts, ka komisijai ir jāizstrādā desmit pamat principi, kas ir jāņem vērā, plānojot un īstenojot rīcību politiku, kas vērsta uz Romu tautības cilvēku integrāciju. Un šie darbi turpināsies arī Spānijas prezidentūras laikā un arī Bēļģijas prezidentūras laikā. Kā tie ir pasākumi, kam ir paredzēti arī, teiksim, šī sekojošie pasākumi un turpinājums. Jo, protams, mums ir jādara darbojas cieši kopā roku rokā, lai nodrošinātu šo progresu, un komisija ir gatava dot savu ieguldījumu protams, sadarbojoties ar dalību valstīm un pilsonisko sabiedrību. Pirms Romu samita es gribētu informēt šo parlamentu, ka mēs ar kolēģi Andru uh, pa publicēsim paziņojumu par Romu integrāciju, kur mēs pasvītrosim arī Eiropas Savienības konkrēto ieguldījumu šī uzdevuma risināšanā. Un šis paziņojums tad kalpos par pamatu diskusijām Kodovā. Paldies komisārs kundzei. Un tagad es došu vārdu runātājiem politisko grupu vārdā, un es gribētu, godātie deputāti, lūgt jūs ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku, jo pulkstens sešos mums ir paredzēti jautājumi komisijai, un kā jūs redzat, mēs eh, esam jau iekavējušies. Un tagad došu vārdu Jarokas kundzei, tāds partiju grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Papildus efektīvai starptautis juridisko tiesību normu un nacionālās likumdošanas ieviešanai, kā komisāri norādīja, ir nepieciešams likt uzsvaru Kordovā arī uz Romu sociālo iekļaušanu, runājot par ekonomiskajiem aspektiem, jo Romu integrācija darba tirgu un izglītībā ir Eiropas Savienības dalību valstu svarīga interese, kas ir tīri ekonomiski. Mums ir jāparedz plāni nākotnē, bet Šie plāni ir jāpapildina ar konkrētu budžetu un atbalsta pasākumiem. Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai uh, tiktu izstrādāta stratēģija un normas, kas varētu tikt ieviestas un pēc tām, kuru ieviešana varētu tikt izvērtēta balstoties uz integrāciju. Romu integrācijas stratēģija ir ļoti svarīga un es kā referēt Eiropas parlamentā par šiem jautājumiem, uzskatu, lai stratēģijā būtu dotas arī ļoti precīzas definīcijas par to, kuras ir teritorijas, kurās ir nepieciešami tūlītēji pasākumi. Jo Atsevišķos mikroreģionos e, mēs redzam, ka ir īpaši sarežģīta situācija ar sociālo izstumtību, un te būtu jāparedzēta intensīvi projekti. Ir nepieciešama strateģiskā plānošana, menedžments un arī e, nevalstisko organizāciju iesaistīšana. Paldies! Tagad sociālists Kristiešu un demokrātu grupas vārdām Rājas kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, kā iepriekšā runātāja norādīja un kā arī komisāra norādīja, šis jautājums ir ļoti komplicēts. Un es domāju, ka gan mūsu grupa, gan arī cits politiskās grupas uzskata, ka mums ir jāatsāk un jāatjauno šīs debats par Romu jautājumu. Romas Eiropas Savienībā projām cieši gan no vardarbības, gan aizspriedumiem. Un, šis parlaments uzskata, ka ir nepieciešama saskaņota pieeja šī jautājuma risināšanai. Kaut arī par to esam runājuši jau iepriekš. Es domāju, ka ir nepieciešams parlamentam pārvērtēt to, kas ir ticis izdarīts, sākot ar mikrokredītiem un beidzot ar um, vardarbības izpausmēm. Uh, Eh, pēc tam ir pierādījumi tam, ka situācija uz vietas neuzlabojas. Atvērtā sabiedrības institūts runā par aizspriedumiem un vardarbību, kas vērsta pret romām Eiropā. Bez tam pamatiesība aģentūras pētījumā tika konstatēts, ka romas tiek eh, diskriminēts vairāk nekā jebkura cita etniskā grupa Eiropas Savienībā. Šis parlaments uzskata, ka esošā likumdošana un padomas ietvaru lēmums netiek uh, eh, ievies ieviest tā, kā tam vajadzētu būt. Mums ir nepieciešama uh, šāda pilnvērtīga stratēģija, kas paredz integrētu un saskaņotu pieeja šī jautājuma risināšanā. Un, es domāju, ir pienācis laiks tiešām piedāvāt pilnīgi jauns risinājums un īstenot to likumdošanu, kas jau ir pieņemta. Paldies! Paldies! Tagad Paldies, un tagad vēl viena minūte Aldis grupas vārdā Weberskundze. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā dzirdēto, es ceru, ka labās un jaunās idejas tiks ieviestas pēc iespējas ātrāk. Mums ir vajadzīga plaša un aptveroša stratēģija Romu iekļaušanai un ir vajadzīgas robežvērtības, kas liecinātu par panākumiem un arī attiecīgs budžets. Turklāt ne tikai manā valstī, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs, kurās ir Romu diasporas, ir nepieciešams izmantot kaimiņu attiecību politiku, lai varētu uzlabot situāciju. Tāpat ir jāmācās no pieredzes, ko mums deva dzimuma līdztiesības pasākumu īstenošana, tā saucamais mainstreaming, un mums ir vajadzīga lielāka ekspertīze, mums ir vajadzīgi ekspertu atzinumi, un ar tiem ir jāiepazīsts gan padomē, gan komisijā, gan pie mums, un gan Van Rompuy kungu, gan Barozo kungu es esmu aicinājusi pieņemt darbā tādus padomu, eh, padomnieks par Romu jautājumu. Paldies, un tagad Lamberts kundze. Mūsu grupas vārdā es pilnībā gribu atbalstīt šo stratēģiju. Un šobrīd mums ir nabadzības apkarošanas gads, un Tāpat sastopamies ar recesiju un ekonomisko krīzi. Un ir jāveic daudz dažādu ekonomisku pasākumu, lai valsts nebankrotētu un apdraudētās grupas nonāk vēl smagākā situācijā nekā līdz šim, jo tās ir pirmās, kas cieš. Eiropas Savienībai ir jāņem vērā tas, ka joprojām palielinās plaisas starp bagātajiem un nabadzīgajiem. Un tas ir ļoti būtiski kaut ko darīt, lai to novērstu. Ir eh, ļoti svarīgi sadarboties ar padomi un ir jāņem vērā Romu īpašās vajadzības, cita starpā arī mājokļu jautājumā. Ir jābūt skaidrībai par to, kāda ir piemērotākie izglītības pasākumi un kāds piedāvājums šeit varētu būt. Un es gribētu arī atgādināt, ka padome izdeva savus secinājumus par um, cilvēku iekļaušanu darba tirgu, piedāvājot tiem augstas kvalitātes publiskos uh, pakalpojumus. Es gribētu atgādināt to. Un, protams, ka ir jācīnās arī pret uh, ksenofobiju un rasismu. Un es ceru, ka mēs arī redzēsim progresu gan no padomas, gan komisijas. Paldies! Un tagad Vandālena kungs lūdzu divas minūtes. Priekšsēdētāji, tas ir ļoti labi un pareizi, ka parlaments nodarbojas ar Romu jautājumu. Pagājušajos gadsimtos uh, piedzīvotā diskriminācija vēl nebija būt tas ļaunākais, ar ko ir sastapušies šie cilvēki, salīdzinot ar pašreizējo atpalicību. Un es domāju, ka ir nepieciešama ļoti tāda laba pārdomāta stratēģija, un Eiropas piešķirtie miljoni ir jāizlieto tā, lai tie tiešām nonāktu tur, kur tas ir vajadzīgs. Ir jādod iespēja Romu bērniem iet skolā, lai viņi izlaustos no šī apburtā loka, kas saistās ar nabadzību un tā tālāk. Daudzi Romu tautības cilvēki tā kā ir pieraduši pie tādas kā upura lomas, un viņiem pašiem vajadzētu kļūt aktīvākiem savas stāvokļa uzlabošanā. Eiropas Savienības stratēģiju nevienam nevar uzspiest. Ir nepieciešams, lai tās dalībvalstis, kurās daudzus gadus jau dzīvo Romu diasporas, pašas rūpētos par integrāciju savās valstīs, jo tas ir mazāk tāds finansiāls vai politisks jautājums, bet gan jautājums, kas ir jārisinas tieši sabiedrībai kopumā. Paldies! Paldies, Vandālena kungs! Un tagad goja trīs ar pus minūtes došu laiku Ernstas kundzei. Paldies, priekšēdātāji! 2009. gada decembrī Prištinā un Mitrovicā es viesojos kā deputāte Un es redzēju, ka cilvēki ir saindējušies ar svinu un bija šausmīgi redzēt, kāda ir bērnu situācija. Un es uzzināju, ka ne tikai Kosovā, bet arī daudzās citās Eiropas valstīs Romu situācija ir ārkārtīgi bēdīga. Es apmeklēju dokumentācijas centru Prištinā un arī citur. Un tur mums teica, ka vārdu jau ir ļoti daudz un tie nekā jauna jau tur nav. Bet Kordobā ir jāpanāk, lai mēs runātu, ne tikai runātu, bet tiešām panāktu, lai notiktu praktiskas darbības. Un mēs nevaram vienkārši aizslēpties Eiropas Sanības direktīvām vai pateikt, ka esam pieņēmuši ļoti labus lēmumus par līdztiesību. Mums ir vajadzīgi arī vajadzīgs arī praktisks iespējas, ko piedāvāt šiem cilvēkiem, proti integrēties darba tirgū, jo pašreizējā situācijā izdarītais nav pietiekams, lai pasargātu Romus no diskriminācijas un pazemojošas attieksmes. Tas, kas mums ir nepieciešams, tā ir Eiropas līmeņa Romu stratēģija, kuras elementi būs visās politikas jomās. Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu valdību veids tikai tādus m, mm, projektus uz laiku, bet ir nepieciešami vidēja un ilgtermiņa projekti un ilgstoši pasākumi Romu kopienu integrācijai. Ir jābūt pasākumiem vietējā līmenī, reģionu līmenī, tiem jābūt elastīgākiem, turklāt tādiem, lai tos varētu izmantot jau uzreiz Piemēram, jābūt iespējami saņemt mikrokredītus bez īpašām birokrātijas, uh, kaut kādiem sarežģījumiem, piemēram, lai varētu atjaunot uh, ciematus, lai varētu uh, atrast darba vietas, un neviens bērns nedrīkst tikt apdraudēts vai nodalīts no savām iespējām tikai tāpēc, ka viņš piedar pie šīs kopienas un pastāv valodas barjera. Un runa ir arī par to, lai mēs pārvarētu rasismu arī attiecībā uz romiem, un lai rasisms arī šajā ziņā tiktu uztverts kā krimināls sodāms nodarījums. Un es ceru, ka vairāk nekā desmit miljoni romu, kas dzīvo Eiropā, uh, drīzumā pieredzēs uh, taisnīgu attieksmi un tiks uztvērti kā pilnīgi vienlīdzīgi. Un tam ir vajadzīgs tāds politisks atbalsts un ir vajadzīga ietvar stratēģiju, un mums ļoti daudz, ļoti aktīvi ir jāstrādā gan kā deputātiem, gan kā cilvēkiem. Mums ir jādarbojas bez kavēšanās. Paldies! Ernst. Paldies, Ernstas kundze. Tagad Paskas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, otrais Eiropas Romu samits bija ļoti laba izdevība apmainīties ar pieredzi par pasākumiem Romu integrācijai. Saskaņā ar vēsturnieku atzinumiem Romi atnāca uz Eiropu laikā no 5. līdz 9. gadsimtam, un kopš šī laika Romi ir iedzīvojušies Eiropā, un vairāk nekā, bet tiešām jābrīnās, ka vismaz tūkstošu gadu laikā nav atrasts risinājums, kā vislabāk integrēt Romus Eiropas sabiedrībā. Uh, Es nezinu, kas ir vainīgs pie tā, kura puse mēs vai Romi paši, bet pēc mūsu savas valsts pieredzes varu teikt, ka tikai dot ar to nepietiek. Un Čehijas republika ir darījusi daudz, piemēram, uzcēlusi uh, Uh, modernas dzīvojamās mājas uh, par brīvu, uh, par kurām savukārt citiem, kas nepiedara pie Romu kopienas, būtu jāmaksā pašiem. Un bezdarbnieki var izmantot bezdarbnieku pabalstus un citas sociālās aizsardzības mehānismus. Bet kas tad ir noticis? Modernās mājas ir nolaistas, eh, sanitārais aprīkojums ir izlausts un pārdots, un Romi nevēlas strādāt, kaut gan saņem atbalstu, un arī cilvēki, medicīnas personāls, kas ierodās, lai veiktu pasākumus aizsardzībai pret slimību, pret um, izcelšanos un epidēmijām, viņus vienkārši padzēna un mums ir jāmeklē citi ceļi. Paldies! Tagad nākošais runātājs Balčoruns pie de politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā es runāšu ungāru valodā, savā dzimtajā valodā, tad es lietošu vārdu čigāni rom, standarta rom va, eh, termina vietā jo šim vārdam nav tādas negatīvas pieskaņas uh, mūsu valodā. Ja runājam par preddiskriminācijas likumdošanu, tad, protams, tas kalpo par pamatu Romu sociālai uh, integrācijai. Bet uh, te mums ir jārunā arī par pozitīvo diskrimināciju darba tirgu un uh, citos aspektos. Nevalstiskās organizācijas uzreiz runā par segregāciju, kad mērķis ir tūlītē iekļaušana. Uh, čigānu paudžu paudzes ir dzīvojušas mūsu valstī, visu laiku iztiekot no pabalstiem, un viņiem ir grūti izlausties no šī aburtā loka. Ungārijā čigāni veido lielu īpatsvaru noziedznieku vidū, un mums kaut kas ir jādara šai sakrā ne tikai sabiedrības uh, labā kopumā, bet arī godīgu čigānu tautības cilvēku interesēs. Mēs gandrīz nekad nerunājām par uh, Eh, ģenētiskām eh, vai etniskām iezīmēm vai diskrimināciju. Mēs runājam tikai par eh, sociālo atstumtību, bet ja mēs stigmatizēsim šo kopienu, uh, Uh, izmantoja tikai rasismu, uh, esmu apsvērums, mēs problēmu vēl vairāk padziļināsim. Čigāniem ir nepieciešami līderi, kam viņi var uzticēties, kurus viņi atzīst un pazīst. Mums ir nepieciešama kopīga Eiropas stratēģija, kura identificē visas šīs problēmas aspektus. Paldies! Paldies! Un tagad divas, vārds, eh, divas minūtes došu vārdu Jāžana Mergars ieskungam. Paldies, priekšstādātāji kungs. Sākumā gribu izteikt eh, atzinīgus eh, vārdus te Rokas kundzei par paveikto darbu, par Romu aizstāvību. Viņi ir paveikusi lielu darbu un izstrādājis pirmo stratēģiju Tas skar aptuveni 9 miljonus cilvēku Eiropas Savienībā. Romas situācija ir atšķirīga no citu uh, mazākumtautības situācijas, tādēļ jāpaņem ir īpaši pasākumi. Otrais Eiropas Romas samits uh, drīz notiks Kordobā. Tiks runāts par uh, tieši šīm problēmām. Jālemj par finanšu un tiesiskiem instrumentiem, kas uh, varētu tikt izmantot, lai uzlabotu mazākumtautības stāvokli. Arī, lai veidot nākotnes redzējumu. Bet uh, darbs nedrīkst būt tāds uh, uh, uzspiests, neviens uh, nedrīkst uh, kampaņas īstenot uh, starp padomi, komisiju un dalību valstīm var uh, veidoties laba sadarbība, kas nāktu Romiem par labu dažādiem komisāriem jākoordinē darbs. Un kopējam mērķim ir jābūt uh, sekojošam, jācenšas pret jebkuru diskrimināciju. Padomē un dalību valstīm jārūpējas un jāsaka priekšlikumu par Romu iesaistīšanu valstu atbildībā ir pieņemt un īstenot pasākums pret Romu diskrimināciju, par pieeju veselības aizsardzības sistēmai, par labu izglītību, un ilgspējīgu apmācību, kā arī cita ir jādarbojas, lai arī lai Roma saņemtu labas darbības. Roma jāiekļauj pilsoniskā sabiedrībā, arī pašvaldībām aktīvi jārīkojas. Es zinu, par ko es runāju. Ir deputāti parlamentā, kas ļoti labi strādā un pārstāv šo kopienu parlamentā. Paldies! Nākošā runa ir Gančkundze. Paldies priekšsēdētājiem! Otrais Romas samits Kordovā dod izcilu iespēju uh, vēlreiz pārskatīt to, kas ir noticis pēdējos pāris gados, un kas tad ir uh, Um, mainījies uh, šīs etniskās minoritātes uh, dzīvē Eiropā. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai padarītu šo jautājumu par tādu, kas tiek risināts Eiropas līmenī. Ir tikuši veikti svarīgi pasākumi gan no Eiropas parlamenta puses, piemēram, tika pieņemta rezolūcija, uh, tika, es atvainojos, tika mm, sagatavot rezolūcija, kas vēl nav pieņemta, un mēs uh, tikai varam cerēt, ka uh, tiks darīts daudz kas vairāk vēl patreizajās komisijas mandāta laikā. Pagājušā gadā tika sagatavot ziņojums par Romu ekonomisko situāciju. Šis ziņojums kalpoja par tādu svarīgu atskaitu atskaites punktu. Šajā sakarā arī, protams, cīņa pret nabadzību ir svarīga, bet tagad mums vajadzētu paraudzīties, kā dažādi Eiropas Savienības fondi ir tikuši izmantot, ko tas ir devis un kā varētu veicināt Romu integrāciju. Mums ir nepieciešami dati un informācija, bet mēs zinām, ka dati par etniskajām minoritātēm vienmēr ir sensitīvi, tādēļ jābūt piesardzīgiem. Par spīti dažādiem pozitīviem pasākumiem mums diemžēl ir arī jārunā par problēmām. Paldies Gans kundzei, un tagad došu vārdu Kil Nilsen kundzei. Romu jautājums ir ļoti eh, pārstāvēts manā reģionā Francijas eh, rietumos. Nantē aptuveni tūkstoši eh, iedzīvotāji ir padzīti, jo nebija vietas, kur viņus uzņemt. Un ļoti retas kopienas uzņem Romus. Un viņi praktiski paliek bez tādas publiskas piesaistes. Dažu kopienu Doma priekšsādātāji saskars ar eh, dažādām problēmām uzņemot Romas. Šīs problēmas ir eh, jārisina, Romi eh, ir jāintegrē visās kopienās, jānovērš diskriminācija, kas ir vērsta pret šiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Vēlos vērst uzmanību uz specifisku sieviešu uh, problēmu, jo šī problēma ļoti skar Romu sievietes, piemēram, vardarbība ģimenē vai arī nevēlama grūtniecība. Uh, Viena no Romu o, sievietēm Francijā 43 gadījumos jau ir um, piedzīvojusi uh, abortu līdz 22 gadiem. 17 procenti ir cietuši vardarbību. Ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība rīkojas un pieņem. Um, likumdošanas akts attiecībā uz laumiem. Izglītībai jābūt prioritātei, jādarbojas ļoti aktīvi, lai nodrošinātu Romu pamatiesības, lai vienkāršotu viņu pieeju uh, publiskiem pakalpojumiem, un es ceru, ka Romu otrais Eiropas samits uh, pievērsīsies globāli Romu jautājumu risināšanai. Paldies! Nākošais uh, Fontānas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Roma jautājums kļūst aizvien uh, kompleksāks. Atbildības ir aizvien uh, sarežģītākas. Dažādas uh, sabiedrības, nevalstiskas organizācijas un citi prasa Romu iesaistīšanu sociāla-ekonomiskajā dzīvē, bet jāuzdod tāds pamatjautājums. Integrācija ir uh, politiska, sabiedriska. Uh, procesa izpausme, un tas balstās uz brīvprātību. Tas varbūt skar Romu daļu, kas uh, respektē tās valsts uh, paražas un um, sistēmu, kurā tie dzīvo. Bet ja viņi neiesaistās, tad šāda uh, integrācija nekad nebūs uh, veiksmīga, un tad mēs nekad nesasniegsim saprātīgus rezultātus. Uh, izaicinājums nevar risināt tikai demagoģiski. Mums daudz vairāk jābūt pilnībā skaidrīgā par to, ka nodarbinātības krīze pat laban ir tā, kas padara Romu iesaisti vēl sarežģītāku. Ir um, tūkstoši uh, gadu pieredze, kas parāda, ka um, vainīgie ir ne tikai uzņemošā puse vai valsts Ja nav integrācijas, tad tas um, jāpārmet abām pusēm. Paldies, nākošais runājas Buzetilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt Jaroks kundze, kas ir tiešām nopietni strādājusi pie šī jautājuma. Romas Eiropa Eiropā ir jautājums, kas skar ne tikai atsevišķas valsts Eiropas Savienībā, bet visu Eiropu kopumā. Un ņemot to visu vērā, mums vajadzētu izvērtēt, ko Eiropas Savienība ir darījusi Romas situācijas uzlabošanai. Un man bija prieks dzirdēt, ko teica Vivienne Redingas eh, kundze mums šajā sakarā. Uh, Un, protams, šis ir ļoti tāds eh, piemērots brīdis, ņemot vērā tuvojošos samitu Kordovā. Situācija nevar palikt tāda, kā tā ir patreiz, jo tā pati par sevi neatrisināsies. Un, ja mēs nedarīsim neko lietas labā, tad šie cilvēki tā arī paliks izstumti no sabiedrības kopumā un nonāks nabadzības, eh, un, teiksim, un, un, un nevarēs izkļūt no nabadzības slazda. Mums ir nepieciešams eh, viņus integrēt un nodrošināt viņiem visu tās pašas iespējas, kas ir pārējiem cilvēkiem Eiropas Savienībā, jo īpaši iespējas atrast darbu, izmantot uh, savas spējas, prasmes un mākas un uh, dot iespēju dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi. Tādējādi viņi dos ieguldījumu arī sabiedrības labklājības uzlabošanā kopumā, bet, lai to uzlabotu, mums ir jāveic pasākumi, lai likvidētu vēl esošos šķēršļus. Un es uh, ceru, ka mm, šis parlaments paudīs solidaritāti ar Romām. Paldies! Paldies Busu Tilkungam! Un tagad pusotra minūte vārdu Munis de Urkizes kundzei lūdzu. Presidente. Los diez... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Desmit uh, miljonu Romu dzīvo Eiropā. Tas ir apmēram tik daudz, cik tādu vidēju lielumu valsts iedzīvotāju ziņā, bet uh, viņi nav pašiem savas valsts. Viņi Eiropā paliek tādi kā cilvēku otrās klases ietvaros. Viņi nebauda izglītības iespējas, uh, viņiem nav pieejas veselības aizsardzībai, viņiem nav uh, labu dzīvokļu. Viņi tiek uztvert kā migranti. Eiropas uh, padomes ziņamas runā, ka ieceļotāji no uh, Romi nav, uh, pret viņiem neizturas tāpat kā pret ieceļotājiem no citām valstīm. Tas ir cilvēktiesība pārkāpums. Mēs dzīvojam Eiropā, kur uh, ievēro visu tiesības. Mēs vēlamies Eiropas Savienības pilsonību, mēs vēlamies veidot uh, brīvības, uh, drošības un tiesiskumu telpu. Nevienmēr visas politiskās grupas ir atbalstījušas visas direktīvas. Mēs atbalstam Francijas prezidentūras formulētos um, dokumentus. Mēs domājam, ka tas ir nepieciešams. Nevaram vairs kavēties. Ja ir iniciatīvas Eiropas līmenī, kas atbalsta Romu grupas, Romu tautības cilvēku iespējas. Un šis otrais Eiropas Romas samats būs iespēja runāt par jautājumiem pēc daudziem klusēšanas gadiem. Paldies! Nākošais runātājs Rumēvis kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu teikt, ka nevajadzētu aizmirst, ka Romas samits bija šī parlamenta iniciatīva un Slovenijas prezidentūras laikā tika izvirzīts eh, mēķis strādāt kopā visām Eiropas Savienības dalībvalstu valdībām pie Roma jautājuma, un šis parlaments var spēlēt tiešām aktīvu lomu. Bet mums neizdosies neko panākt, ja mēs visi nedarbosimies kopā. Un šādi jautājumi. Uh, var tikt atrisināti tikai ar kopīgu un integrētu stratēģiju. Šī stratēģija ir nepieciešama tādēļ, ka Eiropas Savienība zaudē uh, savu um, tiesim, cieņu starptautiskā arēnā, tādēļ šis jautājums netiek risināts. Tas ir eh, saistīts gan ar cilvēktiesību nodrošināšanu, gan sociālo integrāciju. Mēs redzam to kā politisku jautājumu, un mums politiskajās debatēs ir jāizprot tas, ka ir jāatrod risinājums. Paldies! Gracias, señor Romeva. Paldies Romēvas kungām un tagad došu vārdu Basesku kundzei. Priekšstādātāji, kungs, Romu grupa ir uh, ne tikai viena no lielākajām mazā mazākumtautībām, bet arī viena no ievainojamākajām. Šis jautājums ir ļoti aktuāls. Diskriminācija, bezdarbs un arī m, grūtības pieeja izglītībai. Tās ir tās problēmas, ar kurām saskars Roma kopiena, un tas noved pie sociālās izstumtības. Man liekas, ka ir nepieciešama Eiropas integrēta programma, kas atbilstu Romu kultūrai un vērtībām. Atļaut ļaujot viņiem arī brīvi pārvietoties. 46% no Romu uh, iedzīvotājiem ir bērni. Uh, ir diezgan augsta dzimtība, bet, uh, diemžēl, uh, dzīves ilgums uh, nav tik ilgs kā vidējais. Pieeja aizglītībai ir apgrūtināta Tajā pašā laikā pie izglītībai ir garantēta Eiropā, bet Roma kopienas bērni nedodas uh, skolā vai arī atsakās no šādas uh, iespējas. Mērķis ir iesaistīt visus šos bērnus un jaunos Romas šajā obligātajā uh, skolas sistēmā, lai novērstu neierašanos skolā. R Rumānijā sept 783 vietas vidusskolās un skolās tika paredzēts Romu bērniem. Vairāk nekā 2000 bērni ir pieteikti un lielākā daļa uzņemti skolās. Bet centieni jāīst no abām pusēm. Romu kopienai jāizturas atbildīgu viņiem aktīvi ir jāiesaist sociālā, ekonomiskā un sabiedriskā dzīvē. Eiropas Savienība atbalsta uh, to īstenojot dažādas programmas, piemēram, no Eiropas sociālā fonda, no reģionālās attīstības fonda, progress uh, programmas un jaunatnes uh, pieejas programmas. Paldies! Nākošā runātāja Boskurts kundze vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Romas ir lielāka Eiropas Savienības minoritāte un viņa cieši no institucionālās diskriminācijas. Uh, pret čigāniem no, e, formētu noskaņojumu, e, segregētas mājokļu sistēmas, segregētas e, sociālās labklājības un veselības aprūpas sistēmām. Ir nepieciešama uh, saskaņot un integrēta pieeja. Mums ir jāizvērtē esošā praksa, kā arī jāatver acis uz negatīvu šo esošo programmu ietekmi uz Romām. Uh, Piemēram, viens no šādiem negatīviem pasākumiem varētu būt minēts tas, ka bērni tiek izņemti no Romu ģimenēm un tiek ievietoti atsevišķos internātos. Eiropā ir nepieciešama iedarbīga ilgtermiņa Romu stratēģija. Šis samits dod jaunu iespēju izlēmīgai rīcībai, atšķirībā no pirmā Romu samita, kur Eiropas Savienība um, neuzņēmās nekādas tādas politiskas saistības ir jā iekļauju Romas pilsoniskajā sabiedrībā strateģijas palīdzību. Paldies! Paldies Boskurts kundzei! Un tagad uz divām minūtēm vārds Hübners kundzei. Uh, chair, uh, commissioner... Priekšsēdētāja komisārs kundz, dārgie kolēģi, samits Kordovā būs pārbaudījums visiem mums, gan Eiropas Savienības institūcijām, gan dalībvalstīm. Mums ir jāparāda nepārprotam apņemšanās pieņemt konkrētu stratēģiju, kas ļautu risināt Rom jautājumu. Tajā pat laikā pilnībā respektējot cilvēku tiesību jautājumu panākot reālu sociālo integrāciju. Mums ir nepieciešams rīcības plāns visās jomās, kas ir svarīgas e, no ekonomiskā un sociālā aspekta. Daudz, kas ir darīts un sasniegts, bet neapšaubām mums vēl tāls ceļš ejams. Mums ir nepieciešama Eiropas komisija, parlaments, dalībvalsts, bet, kā jau Griduskungs teica, nepieciešams, lai pašvaldības un reģionālās pārvaldes struktūras strādātu roku rokā. Mēs no komisijas gaidām atbildības uzņemšanos šajā jautājumā un arī efektīvu koordināciju starp attiecīgiem dienestiem. Mēs sagaidām, ka šis 5 miljonu pilotu projekts, ko realizē komisija, bruģēs ceļu tālākiem efektīviem risinājumiem vissvarīgākajās jomās, kā piemēram izglītība, sociālā integrācija, ekonomiskā integrācija. Mēs Augstu vērtējam komisijas pasākums, ir īpaši reģionālās politikas ģenerāla direktorāta um, pasākums, un mēs aicinām komisiju veicināt lo, vietējo pašvaldību un reģionālo struktūru aktīvai iesaistīšanai šo jautājumu risināšanā parlamentā. Daudz kolēģi no visām politiskajām grupām jau ir parādījuši savu apņēmību rīkoties, bet mums būtu jāizmanto mūsu rīcībā esošā politiskā vara. Šī uh, Romu stratēģija ir jāveido tā, lai mēs varētu risināt uh, arī šo demografisko jautājumu. Mums Kordovas samits ir jāredz kā pēdējais sauciens Romu reālai integrācijai. Paldies, un tagad došu vārdu Tabahdī kungam. Europa. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, piedalījos šī projekta izstrādē par Romu iekļaušanu, un tas ir ļoti tāds daudzslāņains jautājums, tam ir daudz aspektu, un es domāju, ka mēs varbūt ne visi to saprotam, jo Romi nav vienkārši nacionālais mazākums Viņi arī cieš no eh, nelabvēlīgas sociālās situācijas. Un viens no sociālā taisnīguma iezīmēm ir, to, ka, ir tas, ka mazākums un vairākums sabiedrībā bauda vienas un tās pašas tiesības un arī um, pienākumus. Mēs nedrīkstam censties asimilēt, mums ir jāpanāk integrācija. Un tas ir sociāls jautājums, tas nav saistīts tikai ar naudu. Ir jābūt mehānismiem, um, Romu integrācijai, vairākumam sabiedrībā un novēršot segregāciju ir iespējams panākt rezultātus reģionos, uh, izmantojot spējīgus vietējos līderus, nevalstiskās organizācijas. Un, protams, ka tam visam arī vajag līdzekļus, bet uh, izšķirīgi tomēr ir tas, ko dara vietējās organizācijas un pašvaldības. Paldies! Antonesku kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ekonomiskās attīstības līmenis un sociālās attīstības līmenis. Uh, Roma vidu ir viens no delikātākajiem un sarežģītākajiem, kas ir Austrum un Centrāla Eiropas valstīs. Mēs zinām, ka šī mazākuma tautība ir visplašāk reprezentēta un arī visnabadzīgākā Eiropā. Mums ir nepieciešami koherenti pasākumi, jo nacionālie pasākumi nav pietiekami, lai radikāli izmainītu situāciju. Ir jāuzlabo Roma dzīves apstākļi par to atbildību uzņems katra dalībvalsts. Bet, ja tie nav auglība, ja tie netiek koordinēti globāli, tad tas nenovad pie rezultātiem. Jaunai paudzei nav arī tādas skaidras nākotnes vīzijas. Tā ir tā lielākā problēma, ar ko saskaramies. Liels uh, romu uh, daudzums ir vecumā mm, jaunāks par 20 gadiem. Ja mēs runājam par Eiropu, kas balsts uz zinātību un uh, zinātnes attīstību, tad jāsamazina. Uh, atšķirības starp Romu jauniešiem un uh, citiem. Romus ir jāiekļauj uh, stratēģijās un politikās pat labam, jaunā paudze var daudz ko mainīt. Ilgspējīgai apmācībai un izglītībai jāmaina uh, uh, situācija, bērniem jābūt pieejai izglītībai, veselības aizsardzībai un citiem. Runātāji tiek pārtraukti dacă nu vom lua măsuri concrete dacă nu vom avea schimbări majore de. ja konkrēti pasākumi netiks uh, ieviesti un ja mēs nemainīsim uh, attieksmi, tad miljoniem jaunu Romu saskarsies ar izstumtību un marginalizāciju. Cerību uh, trūkums var uh, šo uh, sabiedrības daļu. Uh, patiesi uh, atstumt malā. Mums jādod Roma iedzīvotājiem patiesa iespēja. Solidaritātei jābūt uh, Eiropas projekta centrā. Mums jā, uh, jānonāk no vārdiem pie konkrētiem darbiem. Paldies! Sanalaus kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, saskaņā ar neseniem pētījumiem 76% čehu nevēlas, lai viņu kaimiņi būtu Romi. Desmit pēdējo gadu laikā es eh, kā deputāte un eh, domas priekšsēdētāja bija atbildīga arī par šo jautājumu risināšanu un par attiecībām ar eh, Romu mazākumu tautību mūsu mm, pilsētā. Es gribu teikt, ka tie nav tikai finanšu līdzekļi, kas ir nozīmīgi. Ir dažādi mērķi, bet tāds globāls risinājums ir meklējams kohēzijā, uh, Uh, sabiedrības izmaiņās visos līmeņos, gan reģionālā, gan lokālā līmenī, Romas jāakceptē. Bet tas pats ir spēkā arī uz attiecībā otrai pusē. Romiem jāakceptē lielākumu normas un uh, arī noteikums. Ja strādātu efektīvi, ir nepieciešams uh, modelis, ir vajadzīgas spēcīgas personības un ir jācīnās pret ksenofobiju un rasismu. Būsim aktīvi, parādīsim aktīvi, ka ksenofobija un rasisms nav akceptējams šādā izpratnē. Mums ir jāturpina mūsu darbs. Paldies! Nākošais runātājs ir Hālova. Prezident, doresc de la bun început să-mi exprim speranța că summit Paldies, priekšsētāja kungs. Jau pašā sākumā es gribu paust uh, cerību, ka otrais uh, Eiropas Romas samits Kordobā ieviesīs jaunu kopēju stratēģiju Romu iekļaušanai. Situācija pat laba nav laba, un situācija paliek aizvien sarežģītāka, neskatoties uz pēdējo gadu centieniem, uz centieniem uzlabot situāciju, un apmēram 10 miljārdi eiro ir kopumā izdot visu gadu laikā. Tagad no labiem mērķiem jāpāriet pie faktiem. Uh, Komisija, diemžēl, nav parādījis pietiekam gribu, lai koordinētu uh, pasākums, lai uzlabotu Romu um, dzīvi un arī sociālo iekļautību, lai cīnītos pret rasisma izpausmēm, kādas uh, tiek izrādīts attiecībā pret viņiem. Es domāju, ka ir nepieciešams, lai Romu problēma m, mm, kļūtu par tādu noteiktu mērķi sociālo lietu komisāra uzdevumos iekļautu. Uh, un komisārs eksperti, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, būtu labi, ja būtu speciālisti, kas būtu romi. Domāju, ka mums ir nepieciešama sociāla pieeja, kultūras pieeja, lai nepadziļinātu šo uh, situāciju. Uh, ir nepieciešams darba vietas, uh, apmācība, aicina komisiju um, izstrādāt uh, pasākums, kas nāk par labu romiem migrantiem lai veicinātu uh, sadarbību starp lokālām pašvaldībām un romiem. Ir jāsadarbojas arī labāk ar uh, NVO. Paldies! Un tagad uh, brīvā mikrofona procedūra. Diemžēl mums ir ļoti maz laika. Vērs kundzes pirms viena minūte. Spuštvani, spuštvani, gospod predsedujoči, spuštvana, gospod komisāra. Paldies priekšsēdētāja, komisārs kundze. Es, protams, gribētu vispirms uh, izteikt savu prieku par to, ka šis jautājums par otro Romas samitu ir iekļauts mūsu diskusijās, jo ja tas tikai vēlreiz parāda to, kādu nozīmi mēs piešķiram šim pasākumam. Tāpat tas arī parāda to, ka visas parlamentu politiskās grupas ir eh, iesaistījušās šī jautājuma apspriešanā un ir gatavas atbalstīt tādas padziļinātas stratēģijas izveidošanu, ieskaitot arī nesaistošo normu pieņemšanu, jo tas, protams, ietilpst atsevišķo dalību valstu kompetencē, bet mums ir jāapmainās arī informācija un labākās, e, labāko pieredzi. Es esmu no Slovenijas un, Um, mums ir tā saucamais Romu institūts, kas kalpo par tādu starpnieku un veicina bēr, Romu bērnu iekļaušanu mācību vidē. Priekšsēdētājs, diemžēl mēs varam dot vārdu tikai pieciem deputātiem brīvā mikrofona procedūrā - Kretu kundze un es atvainojos tiem, kuri nevarēs izteikties. Kreto kundze lūdzu. Priekšsēdētājs, jā, patiesi ir tā, ka pirmais uh, Eiropas Romas samits uh, parādīja to, ka Eiropas Savienības valsts nav bijušas veiksmīgas aizstāvot Romu tiesības uh, un nav arī tādas ilgtermiņa politikas Eiropas Savienībā. Diemžēl šies ļoti um, atšķirī, lielās atšķirības starp realitāti un studijām. Um, mm, Tās pastāv. Romi ir aizvien vēl viena no Eiropas visievainojamākajiem iedzīvotājiem. Viņus apdrauda sociālā izstumtība, nabadzība. Perspektīvas nav īpaši iepriecinošas. Vairāk nekā pusi no Romu iedzīvotājiem ir jaunieši, jo dzimstība ir ļoti augsta un arī dzīves ilgums nav augsts. Es domāju, ka jāpievērš uzmanība izglītībai, lai jaunie Romi varētu mācīties. Tie ir vienīgie, kas varētu panākt izmaiņas, kas varētu arī iekļauties darba tirgu un cīnīties pret sociālo izstamtību. Paldies! Nākošais runātais Matūskum. Mulțumesc! Romii constituie o Paldies, priekšsādātāji kungs! Romi ir etniska kultūra. Uh, Iedzīvotāja grupa aptuveni 10 miljonu cilvēku visā Eiropā. Romu uh, politikai jābūt uh, tādai, kas iekļauj visas dalību valstis. Ir jau nozīmīgs politikas, kas ir aizsākts, bet mums ir jāvirzās vēl tālāk. Mums ir nepieciešama patiesa Eiropas stratēģija Romiem. Uh, ir jābūt ietekmes novērtējumam, kas tiek veikts regulāri. Es pārstāvi uh, valsti, kurā ir daudz Romu. Un atzinīgi vērtēju to, ka šodien runājam par to, ka Roma problēma ir Eiropas problēma. Pirms iestājas Eiropas Savienībā ar Rumānijai bija stratēģija, lai uzlabotu Romu situāciju. Piemēram, uh, universitātes studiju vietas Romu eh, tautības cilvēkiem, kultūras pasākumu, izglītības eh, pasākumu sponsorēšana šai tautībai, kā arī eh, pasākumu reģionālā un lokālā līmenī. Mēs cenšamies Romas integrēt darbas, darba tirgu, lai apkarotu nabadzību un piedāvātu viņiem arī veselības aizsardzību. Bet mums ir nepieciešama konsekventāka politika, lai sasniegtu rezultātus, kādus vēlamies. Paldies! Nākošā runātāja Murbai Kundze. Ciepēn. Cigā. Paldies. Paldies. Romu bērni un pusauģi var izlausties no situācijas, kādā tie atrodas, tikai ja viņi regulāri iet skolā. Diemžēl politiskā korektuma nodevas noraduši, noveduši pie tā, ka mēs atvainojamies vecākiem, kas par to, ka mēs cenšamies uzspiest, lai viņi savus bērnus sūta skolās. Un sevišķi čigānu meitenes atrodas nelabvēlīgā stāvoklī, jo bieži viņām ir uzdevums uz pieskatīt savus daudzos brālīšus un māsiņas, viņām nav laika iet skolā. Un dalību valstīm būtu jāaizstāv bērnu tiesības citas starpā iet skolā un jāpiemēro piemēroti sodi vecākiem vai pat jāizņem bērnu no ģimenēm. Paldies! Tagad lūdzu. Malkovs kundze paldies, priekšēdētāji. Es esmu par to, lai visi pasākumi, kādi vispār ir iespējami, tiktu īstenoti, lai Romi varētu piedalīties ekonomiskajās, sociālajās aktivitātēs. Turklāt pirmām kārtām viņiem ir jābūt iespējām izglītoties. Diskriminācija ir jānovērš. Un es esmu arī par to, lai problēmas tiktu sauktas vārdā un Romu bērnu tiesības nepārkāptu arī viņu vecāki un lai tas tiktu kontrolēts. Nākamajā Eiropas Savienības Romu samitā mēs runāsim par Romu problēmu risinājumiem, par to, kā panākt, lai viņi paši aktīvāk iesaistās uh, situācijas uzlabošanā, mēs runāsim par bērnu izglītības iespējām un dzīves apstākļu uzlabošanu, un es nevēlos kļūt par komisāri, tāpēc es gribētu vēl pateikt sekojošo. Nākamajā samitā mēs runāsim arī par sociālajiem pakalpojumiem, ko piedāvāt romiem. Paldies! Paldies! Un es atvainojos, oh, ka es jūs Mm, pārtraucumu mēs esam iekavējuši. Lopes Garīdo kungs lūdzu padomas vārdā. Eh, Paldies, priekšsēdētāj kungs, šīs eh, diskusijas par eh, Romu samitu Kordovā par Romu iekļaušanu parādīja to, cik ļoti nozīmīgi sociālai un ekonomiskie Romu un Sintī iekļaušanas pasākumi ir visā Eiropas kontekstā. Tā ir Eiropas problēma, tādēļ mums ir nepieciešama Eiropas stratēģija. Un tieši tas ir tas, ko vēlamies sasniegt. Mēs esam sas sasnieguši progresu, bet tas vēl nav pietiekams, un tādēļ mēs Kordovā vēlamies uh, uh, turpināt mūsu darbu. Šeit mums ir jāturpina tas darbs, ko ir sākusi iepriekšējā padome, un viss prezidentūras uh, darbs ir veidots uz to, lai sasniegtu rezultātus. Mūsu rīcībā ir dažādi instrumenti, tos varam izmantot. Struktūra fonds ir šis uh, spēcīgākais instruments, lai veicinātu sociālo kohēziju. Bet visam jātiek vērstam rīcībā. Daži atsevišķi pasākumi, viss tas, ko varam darīt, tam jātiek orientētam uz Romu iedzīvotāju problēmām. Tam jākoncentrējas uz īpaši tām lietām, kas ir sarežģītas, piemēram, pieeja darba tirgumu, sieviešu nabadzība, arī dzīvokļu jautājums, mājvietu jautājums, diskriminācija, vardarbība un arī tās problēmas, kas skar jauniešus. Ekonomikas krīze, eh, diemžēl, nosaka to, ka romiem, kam nav augstas kvalifikācijas, eh, ir grūti iekļauties darba tirgu un, jaun, un romiem kopumā dzīves ilgums ir mazāks par Eiropas vidējiem skaitļiem, pat līdz uh, desmit gadus uh, mazāk dzīvo romi vidēji. Šeit mums ir uh, jā īstenot tādi specifiski pasākumi, kas nāk romiem par labu. Romi ir visvairāk diskriminētā iedzīvotāja grupa jāsamazina vardarbība pret sievieti, un tieši tādēļ uh, direktīva būtu ļoti nozīmīga. Tādēļ mēs uh, mēģināsim parūpēties par to, lai pasākumu nāktu par labu sievietēm un lai tiktu piemērot nediskrimināšanas diskriminācija un nāktu par labu uh, romiem. Priekšsētē kungs, mēs nevaram tikai, teiksim, tā vienpusēji orientēties. Uh, orientēties. Pirmais, ko mēs um, darīsim, būs tas, ka mēs šo iedzīvotāju grupu un šos um, cilvēkus respektēsim, ievērosim viņu gribu. Paldies! Tagad komisārs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties parlamenta deputātiem par šiem vērtīgajiem ierosinājumiem un priekšlikumiem, ko um, es un uh, mans kolēģis noteikti ņemsim vērā, kad mēs gatavosim paziņojumu, ar ko uzstāsīs, uzstāsimies minētajā samitā. Un šajā paziņojumā mēs noteikti skaidri arī pateiksim, ka komisija nevar un nekad nepieņems to, ka Romas tiek diskriminēti un izstumti no mūsu sabiedrības sabiedrības tikai pēc viņu etniskās piedarības principa. Mūsu rīcībā ir dažādi instrumenti, rīcība politika, jautājums par to, kā mēs to visu izmantojam, kā mēs šo jautājumu um, integrējam minētajos instrumentos un rīcību politikās. Es domāju, ka mums nav vajadzīga Romu direktīva vai Romu fonds. Drīzāk mums būtu jāņem vērā Romu jautājumi tad, kad mēs piemērojam Eiropas Savienības tiesības un izmantojam un izlietojam Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Daudz no jums jau minēja partnerību un sadarbību starp visiem svarīgākajiem uh, aktieriem šajā jautājumā. Mēs, mums ir jāveido vienota platforma Romu integrācijai, bet es gribētu pasvītrot, ka, protams, Romu izstumtība ir saistīta ar pamatiesībām, uh, bet lielā mērā tā ir saistīta ar sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem. Piemēram, es gribētu minēt Pasaules bankas pētījumu par to, kādas ir ekonomiskās izmaksas tam, ka Romas ir izolēti, un tas kalpo par svarīgu pierādījumu tam, ka mums ir jāatrod risinājumu mūsu pašu sabiedrības labā lai izmantotu mūsu rīcībā esošos līdzekļus pēc iespējas efektīvāk, mums ir nepieciešama stratēģiska pieeja. Šāda pieeja ir jābalsta uz sadarbību, uz nepieciešamo resursu mobilizēšanu un ir jāmācās gan no panākumiem, gan arī no kļūdām. Mums vajadzētu izvairīties no tādas stratēģijas veidošanas, kas pastāv tikai uz papīra. Mums ir nepieciešami taustāmi rezultāti, kas ļautu uh, Romām integrēties ierindas skolās, parastās skolās kopā ar pārējiem bērniem, un jūs daudz jau par to runājāt. Un šeit gribētu runāt arī par pasākumiem, uh, kurās tiek iesaistīti pirmsskolas vecuma bērni. Tālāk darba tirgus. Mans kolēģis Andārs runās uh, par konkrētiem mērķiem, kas būtu jāsasniedz šai sakarā, un ir jārunā par sabiedrību kopumā. Paldies. Paldies komisārs kundzei. Tādējādi esam noslēguši debats par šo jautājumu. Balsošana notiks nākamajā sesijā. Tagad pārējām pie komisijas jautājumu laika. Elnök úr, egy technikai probléma. Priekšsēdētāji, es gribētu norādīt uz tehnisku problēmu. Es nu pat to pamanīju. Eh, dators, diemžēl, ir manu personību klonējis, jo parādījās mans vārds to baidī. Un tas, es, tad, kad runāju Gomes kundze, piemēram, tātad šī ir datora problēma, un pat mans kolēģis kolēģe Kornskundze, viņas balsojums parādās ar manu vārdu, jo man nepatīk, ka es tiek klonēts tik daudzās vietās Eiropas parlamentā. Lūdzu, pasakiet to tehniskajiem dienestiem. Paldies, es noteikti par to informēšu tehniskos dienas. Tagad pārējām pie jautājumiem komisijai, ka šovakar būs īsāks nekā parasti, jo šīs debates uh, diemžēl ievilkās. Un tā kā mums nāk